Bene. Labi. Tātad pirmais darbkārtības punkts ir Krāmera kunga ziņojums, un mēs jums dodam vārdu lūdzu. Nu- Instruments eh, sadarbībai kododrošības jomā. Jā, paldies priekšsēdētāji, paldies, ka nogaidījāt. Es, es nemaz nebiju paredzējis, ka man ziņojums būs pirmais šajā pēcpusdienā, bet uh, kodola drošības sadarbība ir ļoti svarīga, jo īpaši starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm. Es mēģināšu izklāstīt to, ko es esmu iekļāvis eh, savā ziņojumā un kāda ir eh, sākotnējā situācija valstis ir nodarbinātas ar uh, civilo kodola programmu veidošanu, un mums uh, tas uh, var nozīmēt iespējas arī ekonomikai un pētniecībai, taču tiem, kas Eiropas Savienībā atbild par uh, kodola drošības civilā pielietojuma standartiem, ir svarīgi runāt par nolīgumu, uh, un šādus nolīgumus slēgt. Es domāju, ka komisijas priekšlikums ir labi sagatavots par šo tēmu, un mēs to varētu atbalstīt. Es eh, tikai esmu uzsvēris eh, vai pastiprinājis pāris svarīgus punktus. Pirmkārt, pēc notikumiem Fukushimā, jo īpaši skaidrs ir kļuvis, cik svarīgi, lai Uh, kodola spēkstaciju uh, būvētāji un lietotāji būtu, operatori būtu savstarpēji neatkarīgi, un lai viņi, lai viņu intereses nekādā veidā nepārklātos, un uh, lai būtu iespējams izvairīties no cilvēku kļūdām. Tāpat arī ir eh, jāuzmanās eh, no Eiropas līdzekļiem subsidēt eh, šīs kodola spēkstacijas. Ir iespējams padarīt pieejamu zināmu atbalstu, ja runa par kodola enerģijas lietošanu. Tālāk runājot par procedūru, šobrīd mēs atrodamies konsultāciju procedūrā, tas nozīmē, ka pirms tiek pieņemts formāls lēmums, parlaments piedalās konsultācijās. Tas nozīmē, ka padome ar Euratom jau ir vienojusies par gatavu tekstu, un uh, tas varētu nozīmēt to, ka parlamenta darbs ir diezgan bezjēdzīgs, un tāpēc es nevēlos palaist garām iespēju uzsvērt, ka šī procedūra nav pārāk saprātīga. Uh, ka mums ir ļoti ilgi jāgaida, līdz parlaments var sniegt savu devumu šajā tekstā. Nu, citādi man nav nekā sakām, es vēlos uzsvērt, ka te ir runa par sadarbību ar trešajām valstīm, te nav runa par kodolu drošību pašā Eiropā, tas ir pavisam cits spēles laukums. Te ir runa par to, kādu devumu mēs varētu un gribētu sniegt eh, kodolu drošībā ārpus Eiropas Savienības. Un tas arī būtu viss, kas man ir sakāms par šo ziņojumu. La parola la kolega Jordan. Paldies. Ždāns kundze. Da bi um, podprla eh, kolega, eh, kolega, ki je dejal. Paldies. Es vēlētos atbalstīt uh, savu kolēģi, iepriekšējo runātāju, kas norādīja, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai kodola drošības jomā atbildīga būtu spēcīga un neatkarīga iestāde, un šajā jomā ir nepieciešami daudz uzlabojumi. Es, protams, atbalstu viņa teikto, bet uh, vēlos norādīt, ka mums jābūt spējīgiem sadarboties, formulējot jaunus grozījumus. Es domāju, ka šajā dokumentā mums nevajadzētu iekļaut jautājumus, kas rada šaubas par Eiropas Savienības tiesību aktiem un varētu novest pie tā, ka tiek slēgtas kodolspēkstacijas. Tāpat arī es neredzu vajadzību šo ziņojumu aprobežot tikai ar tām valstīm, kurās ir kodola programmas un kuras uh, jo, jo mums pirmām kārtām vajadzētu koncentrēties uz drošību, drošumu un uh, labāku koordinēšanu starp tām valstīm, kurās jau darbojas kodols pēkstacijas. Šajā komisijas priekšlikumā es nepamanīju atsauci uz Eiropas parlamenta būtiskāku lomu, un par to mums vajadzētu parūpēties, norādīt to šajā ziņojumā. Parlamentam vajadzētu saņemt informāciju par pašreizējiem notikumiem. Tāpat arī vajadzētu būt atsaucēji uz valstīm ar augstiem ieņēmumiem. Runājot par regulējošo iestādi, būtu nepieciešams uzsvērt vajadzību pēc augsti kvalificēta profesionāla personāla. Tāpat arī vajadzētu padomāt par Euratom programmas lomu. Šo instrumentu vajadzētu izmantot, lai veicinātu kodola drošību visās valstīs, un mums vajadzētu kalpot tam par piemēru. Paldies. Vidal Kvadras kungs. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Jā, sadarbība starp Eiropas Savienību un valstīm, kas nav Eiropas Savienības valstis kodoldrošības uzlabošanas jomā, jau tradicionāli ir būtiska mūsu politikas sastāvdaļa šajā jomā. Šobrīd, kad Eiropa Savienība un tās dalība valstis ir mainījušas savu pieeju kodoldrošības jautājumā, bet visā pasaulē ir ļoti daudz valstu, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis, un kuras vēlas un ir apņēmušās būvēt kodolspēkstacijas, piemēram, Ķīna, Indija, Vietnama, Bangladeša un citas valstis. Tātad, ņemot vērā to, ka pasaulē valda kodola programmu vilnis, Eiropas Savienībai ir jau svarīgi tiekties nodrošināt, lai šīs valstis būvē savas kodols spēkstacijas atbilstoši noteiktiem drošības standartiem, Eiropas drošības standartiem. Tāpēc mums vajadzētu lielu uzmanību veltīt šim instrumentam, pie kura darbs sākās jau 2007. gadā. Mums sadarbība jāvirz ne tikai uz valstīm, kas ir uh, tuvākajos kaimiņos, bet uz jebkuru valsti, kas vēlas būvēt uh, spēkstacijas uh, civilai lietošanai. Krāmer kungs ir ievērojami uzlabojis komisijas priekšlikumu, un mēs ceram, ka tā rezultātā ziņojums būs eh, noderīgāks. Es jau īpaši vēlētos, lai ziņojumā tiktu iekļautas eh, atsaucas uz pārvaldības uzlabošanu un arī atsaucas uz reglamentējošo iestāžu neatkarīgumu. Tas būtu svarīgi daudzām valstīm. Eh, šādai regulējošai iestādē ir jābūt neatkarīgai no jebkuras politiskas struktūras. Uh, Un, kā jau Krāmer kungs norādīja, būtu svarīgi arī mm, uzsvērt starptautiskās sadarbības nozīmi, piemēram, attiecībā uz kodolieroču neizplatīšanas nolīgumu, ja mēs paraugāmies, kas notiek Irānā un kādas problēmas ir ar viņu kodola programmu. Krāmer kungam mm, šajā ziņā ir taisnība. Referenta sestais grozījums paredz, ka mūsu interesēs ir sekmēt ar līgumu vai ar Eiropas sek ekspertu starpniecību, tātad sekmēt Eiropas Savienības līdzdalību uh, citu valstu kodola programmās. Un uh, vismaz šobrīd eh, šis process ir apstājies. Mums ir jāuzmanās nezaudēt mūsu cilvēku resursus, paturēt mūsu speciālistus. Tāpēc ir būtiski, lai eh, speciālisti varētu piedalīties eh, šajās programmās, un mēs saglabātu zināšanas nākotnē. Paldies, Žado! Merci, madame. Kungs, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Klausījos eh, kolēģi teikto, un eh, viņš runāja par kodola reaktoriem Bangladešā. Tas ļoti interesanti, jo es tieši strādāju delegācijas ietvaros Bangladešā, un tur galvenais mērķis bija veikt iestrādnes tur, un tur bija ārkārtīgi liela sadarbība, un mēs iztērējām 200 miljonus dolāru ekspertīzei, lai uztaisītu izvadgrāvjus, lai izvairītos no uh, katastrofām. Beig, beigās mēs nevienu grāvi tā arī neuzbūvējām, neizrakām, jo tur uh, upes ir tik ļoti maini, ar mainīgu gultni, ka vienkārši nav iespējams nevienā brīdī nekādi ierobežot šīs upes, lai nodrošinātu drošību. Un šobrīd ir runa par uh, kodolreaktoru konstruēšanu valstī, kur divas trešdaļas no gada ir apludināta. Es vēlos tikai teikt, ka ir kodolenerģijas attīstības eh, perspektīvas eh, daudz, kur pastāv tāds uzskats. Eh, taču tā nav. Pat ja mēs esam par kodolenerģiju, to nevar attīstīt pilnīgi visur. Mūsu ekspertīzes un uh, Izturības testi, izturības pārbaudas, um, kas tiek veiktas, un um, runājot par tādiem jautājumiem, kā ugunsgrēki, cilvēku kļūdas vai um, apzināti uh, nodarījumi, uh, par to nav pietiekami daudz runāts. Japāna, diemžēl, ir tāds piemērs, uh, kur mēs varam redzēt, uh, kā atspoguļojas um, šāda veida sadarbība, lai samazinātu kodolu riskus. Ir pilnīgi noteikti jānodrošina neatkarība šīm pāraudzības iestādēm. Es nezinu to statusu, kāds ir visām šīm aģentūrām, kas nodrošina kodolu drošību, taču Francijā um, šos uh, locekļus um, ievēlu politiķi. Un, kad mēs zinām, kā darbojas uh, šī industrija un par to, un to ka šī uh, Eh, šīs organizācijas cieši saistītas ar eh, valdību vai prezidentu, tas pilnīgi noteikti neatļauj pilnīgu neatkarību. Un visbeidzot, es gribētu runāt par eh, atomelektrostaciju būvēšanu daudzās valstīs, par kurām arī ir dokumentācija ANO. Un par nošķirumu starp civilo kodolu enerģiju un enerģiju um, militāro um, kodolenerģiju. Ir skaidrs, ka jebkura veida sensitīvās uh, tehnoloģijas un jebkura veida sensitīvo tehnoloģiju pārdošana ir uh, stingri jāpārauga. Tas uh, pastāv ļoti ma maz Eiropas Savienības valstu. Vai mēs varētu iedomāties, ka kādā brīdī parlaments uh, varbūt varētu izteikt savu viedokli par to, ka būtu nepieciešams uh, šāda veida regulējums, jo kad um, Francija vēlētos, uh, piemēram, um, pārdot uh, šādu veidu enerģiju Lībijai vienu gadu pēc tam, kad tā tika izņemta melnā saraksta, nu tad nestāstiet man, ka tas ir tikai mierīgos nolūkos. Paldies! Grazie. C'è qualcuno della Commissione presente? Paldies. Vai šeit ir kāds komisijas pārstāvis? Nē, nu tad vārds Krāmer kungam. Jā, godātie kolēģi, paldies par atbalstu manam ziņojumam. Es esmu atvērts uh, grozījumiem, ja tas ir nepieciešams. Komisija par to nav izteikusies. Žēl, ka tā, jo, kā jau es teicu, kāda jēga no konsultāciju procedūras, ja mēs rakstam tekstus, kurus principā neviens vairs neņem vērā. Uh, līgums slēgšanā ar Euratomu. Iespējams, svarīgākais punkts, kas mums ir svarīgs, ir pārvaldības jautājums, iestāžu neatkarīgums. Un uh, varētu būt saprātīgi izvēlēties noteiktas valstis kā piemēra tam. Iespējams, ka ar šo nolīgumu netiks uh, atbalstīt kodolspēkstacija izbūvi Bangladešā. Tas ir tāds radikāls piemērs. Uh, Es domāju, ka mēs panāksim sadarbību šajā jautājumā tikai tad, ja būs skaidrs, ka mm, citas valstis pašas lēmīja par eh, kodola enerģijas civilu izmantošanu, un tikai tad mēs varam piedāvāt savu sadarbību, un Eiropai ir ko piedāvāt. Tāpēc es uzskatu, ka šis instruments, kas ir mūsu priekšā, ir eh, ļoti saprātīgs instruments, un es pateicos par jūsu atbalstu. Grācie, signor Kramer, vi ricordo. Paldies, Krāmera kungam. Es atgādinu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir trešdiena, 5. septembris pusdienlaiks. Tagad pāriesim pie COP18 rezolūcijas un Maritas Uz Uzvogas kundzes Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es izteikšos zviedru valodā. Šis teksts, priekšsēdētājs kundze, runā par rezolūciju, ko parlamenta delegācijas um, locekļi decembra sākumā, ar kuru decembra sākumā tiks strādāts. Mums Bija brīnišķīgas debatas eh, vairākās politiskajās grupās. Mēs vēlētos aizstāvēt šo pozīciju, kā arī mūsu komitejas pozīciju, un mēs, protams, vēlētos eh, piesaistīt klāt arī citu parlamenta komiteju atzinumus. Mūsu pēdējā sanāksme būs septembra sākumā, taču līdz šim mēs eh, esam izstrādājuši tekstu, kas uh, ir palīdzējis panākt vienošanos pēc vairākām tematiskajām sanāksmēm. Mēs eh, saprotam, ka pēc Rio samita nav daudz rezultātu, mēs neesam apmierināti. Mēs eh, saprotam, ka G20 valstis eh, apstiprināja vairākus plānus, kas jau pirms tam bija strādāti, piemēram, samazināta uh, fosīlā kurināmā apjomu un tā ietekmi uz um, apkārtējo vidi. 2011. gadā šīs emisijas ir sastādījušas um, rekordlielu apjomu. Tas bija krīzes um, sākums, un faktiski tam vajadzētu būt otrādi. Taču ārpus Eiropas Savienības um, daudzas valstis ieguldīja daudz līdzekļu uh, enerģētikas attīstībām. Mēs vēlētos, lai komisija analizētu šo situāciju un um, pētītu, kā turpmāk riekoties. Mēs arī nevēlētos, uh, lai katrā būtu mīkstināta mūsu pozīcija. Mēs vēlētos, uh, lai enerģētikas ekonomika tiktu piln, pietiekami nopietni traktēta šajās pārnās gan uh, nacionālajā, gan Eiropas Savienības līmenī. Mēs eh, saprotam, ka tirgus dalībnieki joprojām nav gatavi pilnībā mainīt savu taktiku un uzlabot energoefektivitāti. Es eh, varu teikt, ka visas eh, grupas, kas piedalījās šī dokumenta sastādīšanā, uh, ceru, ka mēs nonāksim pie konkrētiem rezultātiem šajā samitā. Visi ir piedalījušies šī teksta izveidošanā, visi ir mēģinājuši rast kompromisus, lai panāktu konkrētākus rezultātus. Paldies! Paldies! Ānu referenta kungam vērts. Paldies! Es vēlētos um, uzsvērt um, refer, um, vēlētos uzsvērt darba kvalitāti, kas ir palīdzējis nonākt pie ļoti laba kompromisa, konstruktīvā garā, taču šajā ziņojumā varbūt nepietiekami ir norādīts eh, viens aspekts, par kur, ar kur mēs varbūt nepietiekami rēķinājāmies. Ir runa par oglekļa izplūdēm, par potenciālo delokalizāciju vajadzāk, vairākās nozareis, taču mēs varbūt nesam gatavi uh, tam, ka varētu būt izmaiņas saistībā ar atjaunojumām enerģijām šajā sektorā. Eiropa šobrīd saskaras ar ļoti stipru konkurenci, un uh, a priori tā ir nelojāla konference no Ķīnas puses, kas uh, ļoti masīvā apmērā uh, strateģiski iekaro ja starptautisko tirgu. Apvieno, uh, ASV ir um, arī uh, visnai uh, skarbi reaģējuši uz šo rīcību, taču Eiropā pagaidām, diemžēl, ir uh, klusums pagaidām. Kad mēs par to runājam ar uh, Barozu kungu, neapšaubāmi. Visiem ir ļoti norūpējušās sejas, taču oficiāli nav bijušas nekādas reakcijas un oficiāli nav ne pilnīgi nekādas stratēģijas, lai zinātu par to, vai pēc mūsu, vai aiz mūsu atjaunojumās enerģijas eh, industrijas slēpjas eh, patiesas nodoms saglabāt mūsu industriju un lai tā būtu ilgtspējīga. Es eh, varu teikt, ka Eiropas komisijas nostāja šobrīd, um, manuprāt, ir nepieņemama. Šī klusēšana ir pilnīgi nepieņemama, ņemot vērā to, ka no ASV ienāk kravas, uh, un kas varētu visnotaļ ātri nonākt Rotterdamā, un tās kravas tādas sākotnēji nāk no Ķīnas, kā tad mēs īsti rēģēsim uz šo visu? Paldies! Paldies vārds uh, Himneris kundzei. Turimā. Liels paldies. Mēs drīz nonāksim pie nākamā samita, kurā būs runa par ļoti būtiskiem jautājumiem klimata aizsardzībā, lai pārietu pie konkrētām rīcībām. Tā vietā, lai pilnveidotu likumdošanas tekstu, kas nav saistošs. Mūsu politiskajai grupai vispirms jau būtu svarīgi nonākt pie tā, lai mums piedāvātais nolīgums būtu tāds, kas skartu starptautisko līmeni, jo visi pasākumi, kas līdz šim tikuši pieņemti, visas sanāksmes, kas notikušas samiti, nekad nav tam visam bijis nekāds konkrēts efekts, jo ikreiz mēs nekad mēs nebijām spējīgi pateikt, uh, ko tieši mēs esam gatavi kopīgi parakstīt. Ir pilnīgi nepieciešams, lai tas būtu saistošs dokuments starptautiskai kopienai, ne tikai Eiropai. Mums ir jāsaprot, ka bez globālas, vieno, bez globālas vienošanās mūsu rīcība pati par sevi Eiropas līmenī ir bezjēdzīga. Tas nepie kā nenovad, jo pats galvenais, ir tas, lai šī cīņa ar klimata izmaiņām būtu, uh, tajā iesaistītos visas puses. Mēs akcentējam to, ka šim būtu jābūt starptautiskam nolīgumam. Vēl viena būtiska lieta ir tā, ka pašlaik krīzes apstākļos mēs ļoti labi saprotam, ka varbūt nākotnē būs uh, piemērotāki brīži, kad mēs varētu rieģēt, taču mēs nevaram nemitīgi atcelt un, un pārcelt um, šos um, uzdevumus emisiju samazināšanai. Ir skaidrs, ka ja mēs ko, nerīkosimies konkrēti un ja mēs nemitīgi atliksim mūsu rīcību, nu jā, protams, ir ekonomiskā krīze un tā tālāk, tomēr ir jāturpina sa, uzstādīt mērķus un jāturpina ievērot jau uzstādītos mēķus, mēģin, jāmēģina tos sasniegt, un nedrīkst tas tā novārtā to, kas jau ir ticis padarīts līdz šim. Pilnīgi noteikti nedrīkst būt tā, ka uzņēmumi delokalizē savus, um, savus um, uzņēmumus tikai tāpēc, ka šeit nav tiem piemēroti apstākļi. Uh, ja mēs par to nedomāsim šeit, un ja mēs nestrādāsim ar šo jautājumu, ja mēs ne, mūžam nevarēsim atrisināt uh, visas šīs uh, klimata problēmas. Ir skaidrs, ka rūpniecība attīstās, ir skaidrs, ka cilvēki vēlas um, izmantot uh, komfortu un visu to, ko sniedz uh, mūsdienu sabiedrība, dažādus, um, dažādu aprīkojumu. Līdz ar to nevar teikt, ka tas ir uh, pārspīlēts um, lietojums. Tas neapšaubām palielina emisijas arī Eiropā. Līdz ar to vajadzētu izstrādāt jaunās tehnoloģijas, jārād, jārod jauni risinājumi, kas būtu inovatīvi, kas būtu efektīvi. Pilnīgi noteikti ir um, jāizstrādā jākas, labākas tehnoloģijas, kas mums atļautu pilnībā rīkoties energoefektīvi. Ir jāpēta, kādas ir nekonven, kāda nekonvencionālie enerģijas avoti, lai, piemēram, varētu jebkurā brīdī brīvi izmantot saules enerģiju, kas šobrīd nav iespējams. Šāda veida inovācijas varētu ļoti lielā mērā paplašināt mūsu iespējas un sniegt Eiropai iespēju doties vēl tālāk ilgtspējīgas attīstības ziņām. Vēl viens jautājums, par kur es vēlētos runāt, ir par importētajām emisijām. Mirklīti, es vairs ilgi nerunāšu. Apvienotās karalistes eh, parlamenta ziņojumā teikts, ka importēto emisiju ziņām šis eh, apjoms eh, ļoti ātri pieaug. Tas ir fenomens, kas ir ārkārtīgi satraucošs. Pilnīgi noteikti būtu jāveic informatīva kampaņa un jāmeklē risinājumi, kā cīnīties ar šo problēmu. Tā ir akūta problēma. Rada, kolēģa. Paldies! Vārds kolēģei Jordāns kundzei. Lielas paldies! Ik gadus mēs gatavojam šādu veidu rezolūciju, un vienmēr referents saskaras ar izaicinājumu, ko vēl rezolūcijā jaunu piebilst. Es domāju, ka vajadzētu būt skaidram, ka jebkādām īstermiņa ambīcijām, piemēram, um, mazināt emisijas, nu, jāapzinās, ka to īstermiņā nesasniegsim. Bet pārdomāsim, ko mēs jaunu varētu iekļaut šogad. Zinām, ka Eiropas Savienība joprojām cīnās ar krīzi, ka daudzas problēmas vēl turpina augt. Tāpat laikā, kamēr Ķīna šķiet šād, ar šādām grūtībām vispār nesaskaras. Jautājums ir, kādus aprēķināmus lielumus mums vajadzētu ņemt vērā? Kā panākt, lai Ķīna sāk rīkoties atbildīgāk? Lai uzņemtos lielāku atbildības nastu lai tā tiktu taisnīgāk sadalīta. Mums to skaidri vajadzētu rezolūcijā pateikt. Mums vajadzētu pieprasīt, lai Eiropas komisija ir ambiciozāka pārunās un darbojoties starptautiski. Līdz šim esam pievērsušies tikai mūsu pašu sev nospraustajiem mērķiem bet arī mūsu starptautiskos centienus vajadzētu stiprināt. Klimata pārmaiņas ietekmē visu pasauli, līdz ar to arī risinājums jāmeklē globālā mērogā. Ziņojumā konstatēja, ka atkārtojam, ka vajadzētu varētu mazināt emisiju līmeni, tāpat laikā netraucējot konkurētspējai. Nu, es uzskatu, ka mums vajadzētu izvairīties no šādiem formulējumiem, jo tādā gadījumā mēs atzīstam, ka ASV un Ķīna ir daudz labāk pielāgojušās krīzei un uz to reaģējušas veiksmīgāk, tāpēc uzskatu, ka mums nevajadzētu izvēlēties šādu formulējumu šī gada rezolūcijā ne, neliesim papildus eļu ugunī. Paldies, vārds Orkungam. Eh, Jordānai taisnība. Visa šīs eh, rezolūcijas liek man domāt par Džoniju Loganu un viņa lielisko hitu Just Another Year. Uh, jo katru gadu mēs sakām vienu un to pašu. Jā, mēs gribam ambiciozu, startautisku saistošu juridisku nolīgumu ne tikai klimata pārmaiņu dēļ, bet lai garantētu arī vienlīdzīgu spēles nosacījums un konkurētspēju godīgu. Bet ar katru gadu no jauna ir konstatējumi, ka ir grūti uzturēt uh, ticību ANO uh, ciltī. Varētu pat teikt, ka labākais, ko CAP eh, varētu darīt eh, klimata eh, labad, būtu konferenci atcelt un tad tiktu ietaupīti CO2 izmeši. Es uzskatu, ka nevaram mm, paļauties, ka e, saistošā nolīgumā A, iesaistīs, spēsim, gan ASV, gan Ķīnu. Kāpēc, lai Ķīna darbotos pretrunā ar vienu no saviem pamatprincipiem e, ārējās attiecībās un juridiski apņemtos starptautiskā līmenī, ko, ko paveikt? Turklāt, e, nostātos riskantā situācijā, jo ASV kongress visdrīzāk šādu nolīgumu noraidītu. Tāpēc uzskatu, ka mums vajadzētu raudzīties uz pieeja, kas vairāk balstītā tirgū. Nekādā ziņā tas nav anonīmi. Eh, tas neatiec uz individuālām stā, valstīm vai reģioniem vien. Tāpēc mums vajadzētu. Mhm mēģināt panākt, ka tirgi palīdz veicināt attīstību. Es domāju, ka mums vajadzētu mainīties ar uh, paraugu praksi, uh, raudzīties to, kāda ir pieredze bijusi katrā nozarē, dalīties ar to un meklēt inovāciju partnerības. Uh, Nu, tas nebūs vienkāršāk kā no izvēlētais ceļš, bet tas būs vieglāk paveicams un visdrīzāk, kad spēs radīt reālu ietekmi mūsu uzņēmumos un arī atstās ietekmi uz klimatu pozitīvā veidā. Paldies! Grazie, kolēģa Rode. Adesso la komisione presente. Paldies! Un tagad vārds komisijai. Sī, grazie. Jā, paldies. Pateicos Un šobrīd es gribētu īsumā pastāstīt par to, kur šobrīd atrodamies pārnās. Eh, ano kontekstā tikāmies maijā, un, kā zināt, Durbānā mēs vienojāmies eh, zināmā mērā pretrunā ar jūs teikto par ASV un Ķīnu, mēs vienojāmies par 2015. gadu, nu, 20. līdz 20. gadu nolīgumu. Šis gads ir zināmā mērā pārējais gads, bet arī nozīmīgs gads, jo mums ir jāizstrādā pārunu struktūra, jālēm par to, kā izskatīsies jaunais režīms. Lai pārliecinātos, ka režīms būs juridiski saistošs, ka visi tajā iesaistīsies un ka visi apzinās, kas ir šīs svarīgākās tēmas četri gadi šķiet karš laiks, bet ir svarīgi jau šogad sākt ar kaut ko konkrētu. Durbānā vienojāmies par galvenajiem elementiem. Pieņemt, otr, ka otrais apņemšanās periods sāksies nākamgad. Otrkārt, ka visas puses virzīsies pretim juridiski saistošam nolīgumam. Uh, Tāpat vienojāmies, ka novērsīsim pretrunas starp eh, attīstības un attīstītajām valstīm attiecībā uz apņemšanās līmeni. Mēs gribam paaugstināt eh, arī pirms 20. gadā ambīciju līmeni. Ļoti svarīgi ir arī skaidri pateikt, ka esam eh, vienojušies attiecībā uz otro nolīgumu pie Kyoto protokola un šai virzienā arī dosimies. Par to tik panāk vienošanās kā daļa no paketes, lai arī citas e, daļas atbalsta Durbānā panākto vienošanos, kur jau iezīmēs daļa no juridiski saistoša instrumenta. Tiekoties maijā un vedos pārunas Vairākas valsts reaģēja visai aktīvi un negatīvi, jo šķiet, ka tās no jauna grib atkal par to sākt diskutēt. Un nu, tas ir normāli, pēc tam, kad ministri par kaut ko vienojušies, birokrāti turpretī mēģina um, atkal visu pa, spērt divus soļus atpakaļ, kad ministrs spēl uz vienu solis priekš, bet tomēr mums vajadzētu mēģināt īstenot to, par ko vienojamies pagājušo gadu. Vēl viens svarīgs aspekts, ko daži deputāti jau šodien pieminēja, ir, ka mums ir nepieciešams palielināt ambīciju līmeni. Protams, apzināmies, ka šogad būs ārkārtīgi grūti palielināt apņemšanās, kas jau ir izteiktas, bet ir svarīgi ieviest arī papildus iniciatīvas tām, kas bija, piemēram, īsas kā climate forces. Mums ir nepieciešams pēc iespējas vairāk izmantot pastāvošās iespējas un turpināt no, nu, pieeju pa nozarēm, bilaterālu mm, pieeju papildus eh, kopējām pārnām. Protams, ka UNFCC eh, diskusijas ir eh, garas un grūts process, bet mēs ticam, ka tam pastāv arī alternatīvas. Un lai arī mums ir jāstrādā vairākās vietās paralēli, jākoncentrējas arī uz mūsu pamata pārunām. Paldies! Grazie, la parola al rapporteur. Collega Paldies vārds uh, referentei Ulfskoka kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties visiem kolēģiem par komentāriem un gribu norādīt, ka šobrīd neplānojam no jauna pārstrādāt rezolūciju. Un tas nenotiek katru gadu. Tas, ko gribam paveikt, mūsuprāt, ir svarīgi saglabāt esošo nostāju un atkārtot pausto domu. Galvenā doma ir, ka gribam ambiciozus mērķus nospraust, ka mēs gribam vienprātīgu vienošanos, ka gribam saistošu vienošanos, ka to gribam panākt. Tieši tāpēc mums ir no jauna un jauna šī doma jāatkārto. Šo domu mūsu partneriem jāatkārto ik gadus. Kolēģi, kas ar mani šobrīd strādā pie eh, rezolūcijas, man, eh, kopā ar mani, manuprāt, ir ar eh, tādu pat viedokli. Mēs negribam ieviest nekādas dramatiskas pārmaiņas. Mēs gribam ņemt vērā līdz šim notikušo un izmaiņas kopš iepriekšējā teksta publicēšanas. Tāpēc tekstu dažkārt papildinām, uh, lai atspoguļot tajā nesnās kās pārmaiņas. Un cerams, ka nonāksim pie teksta, ko visi varēsim atbalstīt. Lūk, tas ir process, kā mēs strādājam Eiropas parlamentā, un tāpat darbi risinās arī ANO kontekstā. Jāatzīst, ka ANO eh, situācija ir sarežģītāka. Tajā ir iesaistīts daudz vairāk kā 27 valsts, bet, nu, alternatīvas nav, darbi ir jāved uz priekšu. Dažkārt eh, šķiet, ka tiešām tikai vēl viens gads vēl pagājis uz priekšu, gan Eiropas Savienības, gan ANO līmenī, bet, godīgi sakot, man šķiet, ka kopš Turbāns ir izdevies panākt zinām progresu. Atgriežoties mājās pēc klimata samitiem, dažkārt šķiet, ka, nu, tik labi nemaz negāja, rezultāts nebija lielisks. Iespējams, mēs netikām tik tālu, cik gribējām tikt, bet kaut kur jau pavirzījāmies. Un uh, Durbānā ir skaidri iezīmējies iepriekšējā klimata samitā, ka, neskatoties uz kopīgo uh, nostāju, tika panākta eh, vienošanās starp eh, ASV un eh, Ķīnu, kas mūsu acīs gan nebija gana ambiciozi, bet Eiropas Savienības bija lielāks svars, lielāks maksvars, kā mēs bijām gaidījuši. Mēs ļoti lielu ieguldījumu sniedzām pārunās un to beigās. Uh, mēs nonācām pie labiem rezultātiem, katrā ziņā ne sliktākiem iespējamajiem. Uzskatu, ka tā arī jāturpina strādāt, ambīcijas ir jāsaglabā, jācenšas panākt vienprātību un jāpārliecinās, ka turpinām šo, šīs domas aizstāvēt visā ANO. Klimata politika, ko nevar atrisināt eh, vienas dienakts laikā. Pie tā jāstrādā gadu gaitā, eh, un lai arī tas nešķiet eh, pārāk skaists skaist tēma, bet tā ir izšķiroši svarīga, un priecājos, ka pie tā var strādāt. Lielas paldies, Ulfsko kundze! Žado kungs grib uh, vēl ko piebilst. Vēl viena minūte. Atvainojiet, es. Uh, referenti neatbildēja par mērķiem, bet tas ir labi. Franc, arī Francija uzskata, ka ambīcio līmenis jāpalielina, bet man bija jautājums, kas ļoti precīzi attiec uz rūpniecību un Es gribu zināt, ko komisija domā par, eh, Ķīnas, par importu no Ķīna, un vēlreiz pieteicos runāt, tādēļ, ka uz savu jautājumu es atbildi nesaņēmu. Paldies. Misionari Kennedy. Komisija. Jūs uz šo jautājumu neatbildējāt, vai jūs tagad gribētu vēl ko piebilst? Uh, Nē, mēs ņēmām vērā jūs komentāru, bet tas mums vēl ir jāapspriež ar mūsu kolēģi, kas strādā ar tirzniecības politiku. Un uh, to nevarēsim atbildēt mēs, kas strādājam ar klimatu jautājumiem, bet jūs komentāru katrā ziņā ņēmām vērā. Paldies, ejam tālāk. Pārējām pie uh, jautājuma par energoefektivitāti atceļot direktīvas 2004-8 EK un 2006-32 EK. Vārds Klodam Turmes. Man ir jautājums par procedūru, pirms ķeramies klāt uh, šī jautājuma izskatīšanai. Ja nemaldos, tad es un uh, ēnu referenti uh, gatavojāmies šo jautājumu izskatīt pulksten piecos. Es negribētu sākt debates kamēr nav Kolts, Hols, Thompsons un citi kolēģi. Pretējā gadījumā viņi vēlāk sūdzēsies, ka esam viņus apbižojuši. Sakiet, vai nevarētu noskaidrot, kas ir klāt pirms sāku, jo pretējā gadījumā ēnu referenti man teiks, ka viņiem nav bijusi iespēja izteikties eh, pēdējā sanāksmē pirms balsojuma, un es labprāt gribētu tagad 5 minūšu pauzīt, palūgt, eh, pārbaudīt, vai kolēģi varēs ierasties tagad, pretējā gadījumā man šķiet mēs rīkosimies netaisnīgi pret viņiem. Un eh, jo, īpaši gribu uzsvērt, ka pirmā lieta, ko gribu teikt, ir pateicības vārdi ēnu referentiem, un ja viņi tos nedzirdēs, nu varbūt, ka tad uh, mums nāks tāds kā konflikts ar ēnu referentiem, to mēs negribētu. Pirmkārt, es gribētu atgādināt kolēģim Turmesam, ka darba kārtībā nav ierakstīts konkrēts laiks jūsu jautājumam. Tikai koordinatoru sanāksmē atvēlts konkrēts laiks. Mēs sākām pulksten trījos darbu un vēlāk izskatījām visus uh, jautājumus, um, cik ātri tas nu, izdevās. Mums nav konkrēta laika, um, kas būtu atvēlēts konkrēti jautājumu izskatīšanai, kas Tījo uh, kundze ir um, pieteikusies. Es negribētu sarūktināt savu dargo kolēģi Turmes kungu, bet man ir aizdomas, ka. Diez vai uh, kolēģi vēl ir šeit. Nu, pilnīgi saprotamu iemeslu dēļ daži ēnu referenti zinu, ka nevarēja ierasties. Piemēram, eh, eh, tautas partijas ēnu referents eh, šodien nevarēs pievienoties, un man ir uzticēts izteikties viņa vārdā, pārstāvot mūsu grupu, bet, nu, nosaka, pavisam īsi pa, pasakot, ka, ja ne, arī, ja arī ne visu, tad tomēr ļoti daudz ko mums izdevās panākt saistībā ar sākotnējiem priekšlikumiem. Es uzskatu, ka mums vajadzētu ķerties klāt jautājumu izskatīšanai, jo jums eh, ir iespēja atgādināt par panākumu nozīmi. Un, nu, tad eh, jau būšu izteikusies, un šķiet, ka vairāk neko arī nevajadzēs teikt. Uzskatu, ka rezultāti ir mm, uzteicami, darbojāmies eh, cieši kopā, kas bija ļoti nozīmīgi un eh, bez ciešas sadarbības mums nebūtu izdevies pavirzīties tik tās priekšu. Mums jau tik daudzkārt ir bijis iespēja apspriest šo jautājumu gan mūsu komitejā, gan savās politiskajās grupās, un es pilnīgi noteikti varu apliecināt, ka mūsu grupā tas ir noticis, un pieļauju, ka tāpat eh, tas ir bijis arī citās politiskajās grupās. Ņemot vērā esošo situāciju, es domāju, ka mums vajadzētu izmantot eh, laiku, kas mums ir dots, tā nav pārāk eh, daudz. Es gribētu pateikties arī citiem ANU eh, referentiem, un katrā ziņā nodošu arī referentu pateicības vārdus savas grupas ANU referentam. Priekšsēdētāji, arī es labprāt norādīju Turmes kungam, ka Brita Thompson un Fiona Hall jau iepriekš norādīja, ka uz sēdi neieradīsies. Eh, Pipra Tonsona un Hola eh, mm, tātad šodien nebūs. Um, make... Man kā referentam bija pienākums pārliecināties, ka šī informācija tika apstiprināta un tādā gadījumā, protams, tā kā situācija ir tāda, kā tā ir, un eh, nu, referenti ierasties nevarēs, nu tad sāksim debatas. Vai man ir piecas minūtes? Vai cik? Good, and you stop me or you, you put it on, on the... Nu tad, kad laiks iztecējas, lūdzu dodiet man ziņu. Pirmkārt, Pagājušā gada jūnijā sākās debats pēc tam, kad komisija izstrādāja savu priekšlikumu. Gadu vēlāk, gadu un dažas nedēļas vēlāk, mēs varam panākt plašu vienošanos. To jau ir atbalstījusi padome. Un, ja nemaldos, rītdien to atbalstīs ITRA komiteja, un pēc tam formāli arī septembrē tas tiks apstiprināts. Labās ziņas ir tāds, ka pār spīti milzīgajai krīzai, kuras vidū atrodamies, Eiropa darbojas. E, ņemot vērā, e, ka Eh, tik eh, kompleksu tiesību aktu izvēles apstiprināt gada laikā, ka tā ir laba zīme. Tas nozīmē, ka padome kopā ar parlamentu un komisiju rosās un virza Eiropas priekš. Jau no paša sākuma man šķita, ka šis tiesību akts ir arī liels ieguldījums, kas palīdzēs Eiropai no krīzes izkļūt. Gribu atkārtot skaitli vienu skaitli. 2007. gadā 27 Eiropas Savienības dalībvalstis eh, iztērēja aptuveni 50, eh, vairāk kā 50 miljārdus, lai iepirktu naftu un gāzi. 11. Eh, gadā šīs pašas valstis stērēja gandrīz 500 miljonus Tas ir um, uh, saistīts ar daudz um, nestabilākām naftas un gāzes cenām. 500 miljārdi, kas izplūst no, aizplūst no Eiropas ekonomikas. Ko esam panākuši ar šo uh, tiesību aktu, ir atgriezt daļu no šī aizplūduma, kas eh, sastāv lielāko daļu eh, bilances deficīta 27 Eiropas Savienības valstīs. Ar šo tiesību aktu mums izdosies panākt, ka mēs pērkam mazāk naftas un gāzes, un ka tā vietā mēs veicam investīcijas Eiropā, kas nozīmē, ka radam darba vietas Eiropā, kuras, kā zinām, ļoti vajag. Un iespējams, ka arī uh, ņa, e, palīdzam attīstīt tehnoloģijas un koncepcijas, kas savukārt ļaus mūsu uzņēmiem aktīvi darboties citos e, tirgos gos visā pasaulē. Visiem ne, ir nepieciešamas e, inovatīvas tehnoloģijas, lai mazinātu e, energopatēriņu nākotnē. Runājot par pašu direktīvu, es teiktu, ka te ir divi aspekti, kas jāņem vērā. Pirmkārt, cik eh, kādus mērķus ar šo direktīvu panāksim un otrkārt, kāda ir tās uzbūve. Sākšu ar eh, jautājumu par uzbūvi. Ko te esam paveikuši? Esam pārveidojuši 2007. Eh, gada matu politisko deklarāciju, kāda līderi norādīja, ka Eiropai vajadzētu censties paaugstināt energoefektivitāti par 20%. Tas bija politisks apgalvojums. Ar šo direktīvu, īpaši ar trešo pāntu kombinācijā 19. pāntu, mēs pārveidojam politisko deklarāciju par tiesisku ietvaru, kur valstu valdības varēs lemt par katras valsts e, mērķi energoefektivitātei. Pēc tam par to ziņot varēs komisijai, un komisija jau 2014. gadā veiks aprēķinus, saskaitīs to kopā, un ja 14. Eh, gadā šie kopīgie mērķi nesastādīs 20%, tad komisijai vajadzēs izstrādāt ziņojumu, kurā būs iestrādāti jauni pasākumi, kas varētu nozīmēt arī valsts nosprosto mērķu stiprināšanu. Tātad tā ir reāla pārmaiņa. Vairs mēs nesaskaramies ar izplūdušu politisko apņemšanos, te ir konkrēts tiesiskais ietvers. Uh, Un e, rezultāts ir e, e, par, par ēkām. Par valsts ēkām ir izstrādāts visai vājš pants, bet to zināmā mērā esam līdzsvarojuši ar spēcīgu pantu par ilgtermiņā pieeju attiecībā uz māju atjaunošanu. Citi nozīmīgi panti ir Astotais pants, kas attiecas uz patērētājiem. Tas ir viens no pantiem, kas man īsti nepatīk, jo patērētājiem ar to netiek dots viss tiesības, ko mums tiem vajadzētu atvēlēt, tā kā pie tā vēl jāturpina strādāt. Vēl ir 13, 14, 15 pants, labi panti, kur mēs um, veicinām energo taupošo uzņēmumu tirgus, mēs izņemot trešo pušu eh, līgumus um, energoefektivitātē un veicām, lai dalība valsts paraudzītos uz savu valstu noteikumiem par daudzu īpašnieku dzīvokļiem, mājvietām un kā veicināt eh, ieguldījums energoefektivitātes celšanai tajos. Nākamais eh, cīņa notika par sasto pantu 1.5 pienākumu par energotaupību. taupību Attiecībā uz to dalībvalsts šobrīd ir sasnieguši 25% uh, nospraustu izņēmumu. Es biju pārsteigts, ka tā, bet mums vajadzēja piekāpties, lai vienotos ar valdībām. Labās ziņas ir tādas, ka mūsuprāt, manuprāt, arvien vairāk valstu kopēs Dānijas, Francijas, Lielbritānijas piemēru attiecībā uz energotaupības pasākumiem kas attiec uz gāzes un elektrības kompānijām, kas vienkārši pārdod tās, tām aicinās arī aktīvi darboties energo pakalpojumu tirgu, kas veicinās investīciju veikšanu industriālo procesu uzlabošanā, kuros šobrīd nav uh, ieinteresēti ieguldīt. Uh, Ja mēs varam panākt sadarbības starp eh, enerģētikas uzņēmiem un citiem uzņēmiem, tad varētu uh, nonākt pie ieguldījumiem, kas atmaksāsies 3-4 gados un kas padarīs uh, nozari uh, konkrēt spējīgāk. Vēl labā ziņas ir tāds, ka 16. gadā visus izņēmumus varēs atcelt, jo tos no jauna mm, pārskatīs. Visbeidzot, ko panākam ar šo direktīvu attiecībās ambīciju līmeni. Trešajā pantā ir noteikts, ka mērķis ir 20%. Šī direktīva pati par sevi sasniegs aptuveni 15% plus, e, tātad vairāk kā 15% ar nosacījumu, kas man nedaudz satrauc, ka uh, jaunais ekodizains un marķējums uz boileriem uh, Eh, tiks izstrādāts un jau tiks ieviests šajā 15% pamatscenārijā. Man zināmā mērā satrauc, ka dažas dalībvalsts un šķiet arī komisija īpaši skaidri neizsakās par to, kā tiks pieņemts lēmums par boileru reformu. Es uzskatu, ka mums vajadzētu eh, stimulēt komisiju un dalībvalsts pieņemt eh, kādus lēmumus šai jomā, un ja uh, var virsīties eh, virs 15%, tas būtu attiecībā uz mašīnām un kravas mašīnām. Iespējams, mēs varētu beigās nonākt pie 16,5 vai 17%. Tas nozīmē, ka šobrīd virzāmies pretīm 20%, bet Iespējams, 2014. to varētu sasniegt pilnībā. Tātad revīzijas klauzula saskaņā ar 13. pāntu un uh, vēl arī 6. pāntu mm, nu, uh, noteikumu, kas uh, garantē šos 20%. Beigās es gribētu noteikt, ka es esmu ārkārtīgi pateicīgs visiem deputātiem, kas iesaisties darbā. Paldies ēnu referentiem. Man ir jāuzteic arī mūsu priekšsēdētāja Viņa ļoti palīdzēja vedot pārunas ar padomi. Un lielākais paldies mūsu eh, personālam, manam personālam, Frate un Mišelam. Bet es domāju, ka varu pateikties arī sekretariātam Ikanus Kugi, ir ļoti intensīvi strādājis pēdējā gada laikā. Liels paldies par to, ka tik aktīvi iesaistījāties darbos. Un paldies arī visu politisko uh, grupu darbiniekiem, paldies jūsu asistentiem, bez tik liels iesaistīšanās mums nebūtu izdevies šo dosie noslēgt. Paldies! Grāci, Turms, ar nomedi tutti. Paldies, Turmes kungs, par uh, visām šīm pateicībām. Uh, e, Videlam Kodresam vārds. Jā, es domāju, ka mēs varam būt apmierināti ar eh, padomas sanāksmes rezultātiem un varam eh, uzteikt referentu par paveikto darbu. Jo, cik tālu es saprotu, strādājot pie šīs direktīvas, mēs nonācām samērā paradoxālā situācijā. No vienas puses mēs esam vienas prātis par to, ka energoefektivitāte ir eh, efektīvākais veids, kā virzīties uz priekšu. Un eh, tāpat arī eh, veids, kā noteikt mērķus energo apgādē, drošībā un tā tālāk. Mēs esam vienisprātis par to, un nav daudz jautājumu, kuros mēs esam tik ļoti vienisprātis. prātis. Ir nepieciešami efektīvāka ekonomika, ja runa par energo izlietojumu. Visi piekrīt mērķiem, principiem, vismaz šajā komitejā, taču paradoksāli ir tas, ka šī direktīva ir uzradusies laika periodā, kas ir sarežģīts. Tā notiek tāpēc, ka no vienas puses direktīva pieprasa, lai uzņēmumi patiešām piepūlētos Un es vēlos atgādināt, ka šobrīd valda diezgan smaga recesija. Mēs piedzīvojam dziļu ekonomisku krīzi, tāpēc, eh, cik tālu ir runa par uzņēmumiem, jebkas, kas palielina to slogu, izraisīs to pretestību. No otras puses ir valstis, valdības, daudzās ir eh, nopietnas budžeta problēmas, deficīti, eh, tām ir jācīnās ar parādiem. Uh, bet šī direktīva pieprasa, lai viņi ne tikai izstrādā normatīvos aktus, bet arī investē. Un šobrīd viņi nav īpaši gatavi to darīt. Kā tad mēs varam tikt galā ar šo paradoksu pretrunu? Man šķiet, ka mums ir jārīkos tieši tā, kā rīkojas klāts Viņš rīkojies pietiekami elastīgi. Mums ir direktīva, kas nosaka mērķus, procedūras un metodas, saskaņā ar kurām ir jārīkojas, taču tai pašā laikā šī direktīva pieļauj pietiekamu elastīgumu, lai katra dalība valsts varētu rīkoties saskaņā ar apstākļiem. Un, rīkojoties saskaņā ar apstākļiem, dalība valsts joprojām varēs izpildīt direktīvā noteiktos mērķus. Kā jau Eiropas parlamentā bieži gadās, mēs esam uh, nopietni strādājuši pie jautājuma, demonstrējuši savu atbildīgumu un esam panākuši labu rezultātu pirmajā lasījumā, tāpēc uzsaku referentu un es domāju, ka mums vajadzētu paslavēt arī komitejas priekšsēdētāju un arī Kloda komandu, kā arī ITRI komitejas sekretariātu jo viņi patiešām ir izdarījuši visu, ko ir spējuši darbā pie šī dokumenta. Un jūs esat strādājuši smagi, jūs zaudējāt dažus kilogramus un iegūši lielisku fizisko formu. Paldies kvadras kungam. Hols kundze. Paldies. Es vēlētos vienkārši pievienot vēl pāris paldies vārdus tiem daudziem paldies vārdiem, ko jau teica Klods. Eh. Vispirms es gribētu pateikties Dānijas prezidentūrai, kas, manuprāt, šajās sarunās ieņēma ļoti konstruktīvu lomu. Otrakārt, es gribētu pateikties pašam Turmēsa kungam kā referentam Šobrīd ir grūti pat atcerēties, cik sākotnēji šī direktīva šķita neiespējama, un uh, tika uzskatīts, ka nebūs iespējams tikt galā ar 2000 grozījumiem parlamentā, bet viņam tomēr tas izdevās. Un viņš beigās ieguva tekstu un piedalījās sarunās ar padomi un ieguva politisko grupu atbalstu. Tāpat tika uzskatīts, ka mēs nekad nepanāksim vienošanos ar padomi, jo mēs eh, savā nostājā bijām ļoti tāli no padomas nostājas. Es domāju, ka ik vienam parlamentā vajadzētu pateikt lielu paldies Klodam par uh, to profesionalitāti un pārliecību, ar kādu viņam izdevās aizstāvēt parlamenta nostāju, kā arī par to, ka viņam izdevās panākt spēcīgu un labi sastādītu tekstu. Ja visas sarunas beigtos tik veiksmīgi no parlamenta skatu punkta, mēs patiešām varētu būt apmierināti. Paldies! Grācija, la kolēga Ol. Paldies. Jā, lūdzu, vārds nākamajam runātājam. Thank you, Madam uh, Chairman. Paldies, uh, saka Čičester kungs. Atvainojiet, ka es uh, palaidu garām daļu no diskusijas, bet es gribētu pateikt dažus vārdus savas kolēģis Fordas vārdā. Viņa, diemžēl, nevarēja būt šeit jo piedalās uh, trialogu pasākumā citur. Taču viņa lūdza mani pateikties referentam par uh, viņa labu padarīto darbu un arī pateikties ēnu referentiem par labo komandas darbu pie šī ziņojuma. Tas bija grūts uzdevums, jūs strādājāt ļoti smagi un labi, un es domāju, ka jūs esat pelnījuši pateicību Šis bija ļoti sarežģīts dosie, jo īpaši ņemot vērā viedokļu nesaskaņas starp parlamentu un padomi. Fordas kundze lūdz nodot, ka viņai prieks e, par to, ka direktīva nodrošina dalību valstīm elastīgumu energoefektivitātes pasākuma īstenošanā, un kaut arī kolēģi pārmet to, ka trūkst saistošu nacionālo mērķu, es gan neesmu šo kolēģu vidū, Viņa norāda, ka e, saistoši mērķi būtu mazāk efektīvi nekā spēcīgi saistoši pasākumi. Viņa arī norāda, ka šī ir pirmā reize, kad dalība valstis ir apņēmušās ievērot saistošus nosacījumus par energoefektivitāti un tieši šo saistošumu arī vēlas komitejas kolēģi, un Fordas kundze uzskata, ka rezultāts ir saprātīgs kompromiss. Viņa arī slavē visus, kas ir bijuši iesaistīti šajā darbā. Paldies! Paldies Čičester kungam! Nākamais runātājs. Paldies, saka Dēlka Stiljo kundze. Kad šī diskusija sākās, uh, Tajā varējām piedalīties tikai Turmes kungs un es, bet eh, tagad eh, šeit ir ieradušies arī citu grupu deputāti un daudz ir izteikušies, un es savas grupas vārdām Pīperkunga vārdā, kas bija Jēna referents, uh, Tātad es vēlos pateikt, ka Pīpar kungs eh, augstu vērtē visu to darbu, ko ir izdevies paveikt kopā ar referentu un citiem ēnu referentiem. Un runājot par saturisko pusi, ir lietas, kurām es negluži piekrītu, bet Pīpar kungs uzskata, ka Mēs vēlējāmies, lai padomu būtu apņēmusies īstenot vērienīgākus mērķus. Un uh, pašreizējais padomas vērienīgums uh, nav gluži tāds, kādu mēs gaidījām tautas partijas grupā. Tomēr tautas partijas grupa priecājas uh, par direktīvā paredzētiem mērķiem, ko iespējams sasniegt ar elastīgiem pasākumiem. Uh, Un tieši šis elastīguma aspekts mums ir ļoti svarīgs. Un tāpēc mēs vērtējam šo direktīvu pozitīvi. Es nevēlos runāt garāk, un uh, mēs šodien uh, jau esam diskutējuši daudz reižu, bet uh, šie ir vārdi no manas grupas deputātiem un jo īpaši no Markusa Pīpera ēnu referenta. Paldies! Grazie. Allora, mi sembra che non... Paldies. Nu šķiet, ka vēl kāds gribētu izteikties, tāpēc došu vārdu komisijai. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas vārdā es vēlos teikt, ka šis ir bijušas ļoti iespaidīgas sarunas. Un mēs piekrītam tiem, kas izteicās šajā diskusijā. Ir panākts patiešām liels progress. Ir bijuši uzlabojumi, kas ir salīdzinājumā ar. Um, Tomas kungs jau minēja to, ka vairākus aspektus, uh, par kuriem mēs te runājām, ir arī tādi aspekti, kur ir daudz labāk rezultāti nekā mūsu priekšlikumā, un iemesls tam ir tas, kādu darbu ir ieguldījuši mūsu sarunu partneri, parlaments, un to, ka bijušas ļoti labi koordinētas idejas. Līdz ar to mēs esam ļoti pateicīgi un priecīgi par šiem pamatiem. Godātie klātesošie, visi jūs esat šeit iesaistījušies šajā darbā, un mēs tieši šo meslu dēļ esam panākuši ļoti labus rezultātus. No komisijas puses var apsolīt trīs lietas. Pirmskār, pirmkārt, mēs um, īstenosim šo direktīvu kopā ar dalībvalstīm, tūlīt pat. Plenārsēdē jūs grasāties par to balsot, un pēc tam komitejās mēs jau septembrī par to runāsim, par to, kā tieši tas īstenosies dalībvalstīs. Otrkārt, Mēs um, runājot par ekodizainu, risināsim uh, problēmas, tostarp arī par ūdens sildītājiem, un um, mēģināsim aizpildīt uh, tukšumu starp pašreizību situācijām 20%, un visbeidzot, mēs uh, risināsim arī pārējos jautājumus, kurus jūs minējāt. Mēs esam gatavi sadarboties, un liels paldies par brīnišķīgo darbu, tur, brīnišķīgo pamatu turpmākajam darbam. Labi, paldies. Tur mēs kungs lūdzu, lai noslēgtu. Un pēc tam uh, turpināsim darbu. Es domāju, ka tas ir ļoti vienkārši. Tas bija brīnišķīgs darbs, brīnišķīgs, e, brīnišķīgs darba sadarbības starp um, mums un ānu referentiem. Es domāju, ka pēc šī ārkārtīgi smagā darba. Šogad mēs um, labprāt um, atpūtīsimies, lai iegūtu jaunu enerģiju. Es vēlētos vēl arī pārliecināties par to. Nu, es domāju, ka komisijas um, komanda ir padarījusi ļoti labu darbu. Taču runājot par ūdens sildītāju lēmumu un tā pārcelšanu uz tālāku, vēlāku laiku, uh, ir visnotaļ nepieņemami, jo mums ir nepieciešams spiediens uz dalībvalstīm, lai mēs varētu iet tālāk un ar to darboties. Tekstā ir šie ūdens sildītāji direktīvā, līdz ar to ir nepieciešams eh, nodrošināt to, lai tas arī tiktu īstenots praksē. Un otrais aspekts ir tās, ka mums nepieciešams skaidrāki signāli no komisijas, kas būtu kā rakstiska deklarācija, ko mēs uh, arī pārnājām EU ETS. Mums ir bijušas arī visnotaļ liels debatas e, ar komisiju par vārdu urgent, steidzams. Es e, runāju arī ar e, Līsas kungu. Un viņš ir ārsts, un um, ja pacients saka, tas ir urgent, tas ir steidzami, tad ārsts uh, nesaka, atvainojiet, es došos uh, brīvdienās un tad operēšu. Uh, viņš operē tūdaļ. Un līdz ar to vajadzētu skaidri norādīt, ka rakstiskajā deklarācijā, ko mēs esam pārnājuši un par ko mēs esam vienojušies šajā komitejā, tur tātad ir šī iepirkuma profila izmaiņas, un tas ir jāprezentē pirms vasaras, nevis pēc vasaras, jo citādi būs iespējas, ka Komisija, kas ir bijusi viens no sarunu partneriem, jūs zināt, ka ir, ir lielas atšķirības ar padomi šajos, šajos uzskatos par to, kā panākt vienošanos par šo ETS. Un institucionāli iemeslu dēļ nevar būt tā, ka pēc tam, kad mēs esam parakstījuši rakstisko deklarāciju, komisija to komisija nenonāk pie konkrētiem rezultātiem. Tas nav pieņemami. Es domāju, ka ir pilnīgi noteikti skaidri jāsniedz šis vēstījums. Es domāju, ka mēs būtu gatavi balsot jau rīt, un tad šī politika būtu jāorganizē valsts līmenī. Un jo ātrāk mēs sāksim šo darbu, jo, ātri, jo labāk tas būs. Es domāju, ka mēs esam sasnieguši ļoti labus rezultātus gan Eiropas ekonomikai, tautsēmniecībai, gan mūsu rūpniecības konkurētspējai. Un liels, liels paldies par laipnajiem vārdiem, ko es teica kolēģi. Es tiešām to ļoti augstu novērtēju. Allora, grazie ancora al collega Turmes, ha già ricordato che il voto. Paldies vēlreiz Turmes kungam, jūs Jau atgādinājāt, ka balsošana būs rīt no rīta. Rīt no rīta šeit balsošana. Mūsu komitejas darbs šeit tiek beigts. Atsāksim darbu rīt no rīta 9. Un tagad tiks organizēta koordinātoru sanāksme, kā tas ticis paziņots. Viņi ir tikuši brīdināti, tādēļ sāksim to tagad.